Dāmas un kungi, esmu priecīgs jūs sveikt šeit, šajā komitejas sanāksmē. Šodien rīt mums notiks sanāksme. Mēs strādājam līdz pēdējām gada dienām. Vai kāds no jums gribētu kaut ko mainīt darba kārtībā? Nu, ja nē, tad es jums došu pastāstīšu par to, kas jau ir samainīts uz šo brīdi. Bija problēmas ar eh, rumāņu valodas tulkošanu, tad mums ir referents Enīzes jautājumā. 6. februārs ir tas datums, kad viņš gribētu rīkot balsošanu. Es nezinu, kā jums šķiet. Uh, ar šo datumu. Tātad es gribētu pasakīt arī par jauniem deputātiem. E, varbūt visi šeit nav, bet ja kādi ir, tad varbūt pieslēdzies. Girka kungs nav, bet viņš ir jauns. Tad e, Salvadors Eroja Alberts arī nav ieradies. Tad e, Andrijas Barējā arī. Amelija Andes dotere no Zviedrijas. Lorenzo Fontāna tie ir jaunie pilntiesīgie locekļi, arī jaunie aizvietotāji ir eh, Sofija Māsija Kukovič un Žan, eh, Žan Roata un Džino Tremetero. Ļoti labi. Tādā gadījumā, lūk, tas bija tas, kas mums ir jauns, locekļi ziņā mūsu komitejām. Un tagad priekšsēdētāja konference arī ir izlēmusi, ka lūk, šie būs mūsu jaunie locekļi, bet diemžēl viņiem nebija laika šodien ierasties, nu ko man darīt, tā ir nu, dzīve iet uz priekšu. Katrā ziņā mums nav par ko satraukties uz šo brīdi, bet runājot par mini uzklausīšanu, Tomas Viņie būs aizvietotājs. Tad Andriāni Fertikundze viņu aizstāja, tad nebūs viņas kungs un polijas ministrs Igors Ostrovskijs arī būs klāt likumdošanas digitalizācijas lietu ministrijas valsts sekretārs būs klāt šeit, lai spriest par ceturto punktu tad eh, Pavlakungs nebūs <laughs> klāt, viņa vietā būs profesors eh, Mačiks Kolinskis. Tas ir 10. punktā. 13. punkts paliek bez izmaiņām, bet tomēr es nolasīšu to vēlreiz, man tas ir jādara. Tad, tad ministri Magdalēnu Gaju aizstās kāds cits, viņas vietā būs ministrs Nē, es atvainojos, tieši Gajas kundze būs. Viņa aizstās Bonī kungu, polijas ministrs. Mm, Gajas kundze ir priekšsēdētāja viet, ministru vietniece, kā arī valsts sekretāra administrācijas un digitalizācijas ministrijā. E, jā, man tiešām uznāk uz priekšu. Iet ļoti ātri. Mums jādomā par to, kā izvērst debatas. Mums ir jāskatās, kādas ir prioritātes. Mēs runājam par vīdes rīcības plānu. Mums ir jārak šeit atzinums. Atzinums sagatavos Kristīne Guteres Gortinesam. Mēs dosim vārdu viņai uzreiz, pēc tam runās ēnu referenti un var visi pārējie, kas grib izteikties. Laikam īpaši daudz cilvēku nav šodien klāt, bet tomēr, kas ir, tas ir kolēģi jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. milzīgs paldies par to, ka ļāvāt man rakstīt šo atzinumu. Varbūt eh, šis jautājums ir tāds eh, triviāls, bet eh, pirms pāris gadiem es biju arī ēnu referenta, tad, kad mēs spriedām par sestās vidas rīcības programmu, un tagad es varu salīdzināt situāciju pirms dažiem gadiem ar to, kas mums ir tagad. Šeit ir viena lieta, ko es gribētu izcelt tūlīt un uzreiz, un tā ir, ka DGNV kompetences ir samazinātas. Tagad uh, eh, ir pavisam cits ģenerāla direktorāts, kas darbojas ar šiem jautājumiem, ar visam citiem uzdevumiem. Viņi strādā arī pie klimata pārmaiņām, līdzīgām lietām. Varbūt jūs nemaz neesat to vēl pilnībā aptvēruši. Par to, ka tagad ir mainījušās kompetence, kaut gan arī vidas komitejas kompetence nav skaidri noteiktas. Es eh, ļoti cieši sekoju notikuma attīstībai. Tātad eh, vides komitejā strādā ar bioloģisko daudzveidību, un tas saskan arī attiecīgā ģenerāldirektorāta mandātu eh, Bet eh, tātad tur ir tādas lietas kā augsnes jautājumi, dabas aizsardzība, nu, konservācija dažādā ziņā, arī ūdens jautājumi, ūdens tīrība, ūdens aizsardzība. Nu, tas ir ļoti svarīgi un šai ziņā šajā gadā mums ir parādījies jauns plāns, eh, kas, un tā, tālāk mēs strādājam arī ar LIFE programmu. Eh, šobrīd rodas tāds iespējas rodas, ka ģenerāla direktorāts īstenībā nav precīzi reaģējis uz klimata pārmaiņu jautājumu. Kaut gan klimata pārmaiņu jautājums ir ļoti plašs pats par sevi. Un tā ir politika, kas eh, būtībā atrodas pašās priekšējās līnijās, eh, kaut gan bioloģiskā daudzveidība ir varbūt mazāk specifiska, bet Es savā atzinumā īsumā cenšos pasvītrot tās problēmas, kas ir īpaši aktuāls. Es cenš, centos izstrādāt tādu kompromisa dokumentu. dokumentu. Es necentos uzspiest savu viedokli. Vispār šie jautājumi ir ļoti teorētiski, jāsaka. Mums interesē tas, kā tas viss tiks īstenots, kādi būs pasākumi, ko darīs eh, ģenerāla direktorāts, eh, ko darīs komisija. Un dažkārt komisijai pietrūkst eh, šīs fantāzijas. Jums ir noteikti kompetences un jāmāk parādīt līdervadību, un dažkārt šim ģenerāla direktorātam nav šīs līdervadības kapacitātes. Viena no galvenajām tēmām šeit, un to es gan liktu kā pirmo prioritāti, ir šāda. Ka mums noteikti ir jāņem vērā ikdienas dzīve, vides ietekmes situācijas mūsu dažādām dzīves izpausmēm. Mums ir dažādi pasākumi, e, dažādi plāni, un šeit ir noteikti jāakcentē to, cik svarīgs ir ietekmes uz vidu novērtējums, pieņemot dažādas direktīvas. Mums ir direktīva par vidas novērtējumu kā tādu, un Tur pārsvarā ir akcents uz ietekmi uz vīdi, bet mums varētu domāt arī par vizuālo ietekmi, kā tas ietekmē ainavu, kaut kāds viens vai otrs plāns. Mums ir dabas mantojuma aizsardzības panti. Un atkal jāsaka, komisija ļoti daudz šīs lietas eh, precīzi neizpilda. Lūgumrakstu komitejā mēs par to esam runājuši ir tāds plāns vai tā projekts, kur ir paredzēts iznīcināt kaut kādas um, arheoloģiskās uh, atradnes vai izrakumus. Mēs par to runājam, tā situācija ir Grieķija. Un komisija strādā pie šiem jautājumiem, viņiem ir zinām visi šie plāni. varbūt uh, komisijā nav īpaši speciālisti tādi tā kā biologi vai arheologi, bet tomēr vajadzētu saprast, kā tas ietekmē dzīvi uz konkrētās salas. Tālāk cits jautājums ir energoresursi, kā, kā ir ar atjaunojumiem energoresursiem un kā tas uh, saskan ar um, ainavas aizsardzības uzdevumiem. Direktīvā vajadzētu skaidri par to pateikt Mēs zinām, ka mums ir nepieciešami energoresursi. Mums ir jāatrod tādas vietas mūsu ainaviskajā vidē, kur mēs varam ņemt šos energoresursus, lai mēs varētu ģenerēt enerģiju. Tomēr arī šajā ziņā nav, neeksistē tādas automātiskas sistēmas, kur tiek koncentrēti šie resursi un iespējamās ražotņu vietas. Un, ja mums ir šāda direktīva, tad mums ir jāizskata tur dažādie aspekti, arī ainavas, dabiskās vidas aizsardzības kritērija būtu jāpiemēro. cilvēks nedzīvo viens. Apkārtējā vidē cilvēki grib redzēt skaistas ainavas, tas veicina turismu attīstību. Tālāk ir jautājums par Natūra 2000. Kādi tad ir lielie mīnusi bijuši šajā Natūra 2000 finansējumā? Varbūt Uh, ir zināmi mērķi, mums ir jāaizsargā tik un tik uh, daudzuma ziņā, bet kādā veidā to panākt, to nezinu. Uh, trūkst daudz vienošanās ar zemju īpašniekiem, taču vienkārši, lai aizsargātu kaut ko, tiek uzbūvēts sēta apkārt aizsargājumai videi um, bet pāries nekas nav ievērots, varētu darīt to daudz produktīvāk. E, mums jāņem vērā arī dzīv, dzīvnieku vajadzības, ka viņiem ir jāēd un jāatdzer. E, piemēram, fermers Spānijā izliek ūdens tvertnes putniem ar ūdeni, lai, lai putni varētu dzert, un tad arī ir atstāti atsevišķi nenopļauti gabali uz zemes, kur varētu putni atrast sev barību. Vai mums ir pietiekami daudz padomāt par visiem šiem dzīvniekiem, arī trušiem. Nevajadzētu visu panākt ar aizliegumiem, drīzāk vajadzētu domāt par vienošanās noslēgšanu ar īpašniekiem, privātā sektora pārstāvjiem, lai zeme tiktu izmantota produktīvā veidā. Uh, Dažās valstīs viņam ļoti stingri zemes aizsardzības likumi, bet tas nav pareizi. Īstenībā zemes īpašniekam ir jārīkojas kā īstam saimniekam. Komisija būtu jāizstrādā skaidra rīcības programma, ka vajadzētu ar skaidru redzējumu, ja tas būs aizliegumi, tad kādā veidā šie aizliegumi tiks īstenoti. Es biju arī referente augu pēkšņu direktīvā. Ļoti daudz dalībvalsts negribēja atbalstīt šo direktīvu, jo tas tā kā ietekmē subsidiaritāti. Uh, Eh, noteikti mums ir jāņem vērā mūsu iedzīvotāji intereses attiecībā uz zemes piesārņošanu, teiksim, tā, kad lemj par to, kur tiek būvēti ceļi vienā vai otrā vietā. Mm, ļoti bieži mēs redzam, ka ceļi tiek izbūvēti nepareizā veidā, netiek ņemts plū, vērā plūdi iespējas, tas izraisa milzīgas traģēdijas, rodas plūdi, kas ir nekontrolēti, mums ir daudz piemēru šādiem negatīviem aspektiem, un tādā veidā vajadzētu uh, domāt par to, kā šo sakārtot. Piemēram, Francija ir noteikti aizliegumi, teiksim, nedrīkst tādā un tādā vietā būvēt ceļus, un tas ir ļoti loģiski. Un vēl. Līdz 2050. gadam, kā noteikti ceļvedīja, mums ir jāskatās uz tādiem papildu globāliem skatījumiem. Mums ir pesticīdu direktīva, Un mums problēmas pesticīdu ziņā ir vairāk ar insektiem, kamēr uh, ir kaitēkļi varbūt vai cit, citādi tur sēnīts. Uh, uh, tādi kaitēkļi paveidi citās vietās. Ir dažādi rajoni, dažādas intereses, klimatiskās izmaiņas arī ietekmē šo pesticīdu lietošanas jautājumu, jo jācīnās pret dažādiem apdraudējumiem. Mēs nevaram pieņemt šādu vienotu uh, risinājumu pilnīgi visiem, tas būtu galīgi nepareizi, dažkārt direktīvas ir jāadaptē, jāpielāgo klimatiskajiem apstākļiem noteiktā zonā, jo klimatiskie apstākļi tiešām ir mainīgi dažās vietās. Bet tagad atļaušos atgriezties pie LIFE programmas. Es arī biju referenta LIFE programmā, nezinu, vai jūs to atceraties, bet tur bija tāda tā kā sieviešu sacelšanās. Mēs piecas sievietes, kas cīnījās par šo life programmu. Tas ir finanšu instruments, izņemot pirmais pāns, kas nav finanšu instruments, tā mēs teicām. Life programmā ir vesela rinda projektu, kas ir jāatzīmē. Un bija mums tāds milzīgs pārsteigums, ka saskaņā ar komisijas lēmumiem tagad laifa programma tiek nacionalizēta un katrā valstī tiek īstenot savs projekts. Mēs pret to cīnījāmies, sacēlāmies un es arī pati protestēju. Mm, Tad vēl bija kāda sievietes no sociālistu grupas. Mēs uzskatījām, ka LIFE ir jābūt tā kā ietvar programmai, visai Eiropas programmai, nevarētu sadalīt to par kaut kādām nacionālām dimensijām, jo šeit ir skaidri, redzam tādu vispārēju um, dimensiju. Vietējām pašvaldībām, protams, ir arī jāstrādā pie LIFE, bet tā ir Eiropas programma, viņiem ir jāsaprot to. Un nedrīkstētu arī pieļaut tādu dubultošanos, ka Eiropa maksā par kaut ko un par to pašu arī dal dalībvalsts maksā. Mēs cīnījāmies ilgu laiku par to mēnešiem ilgi, un tagad mēs redzam arī life rezultātus. Life programmas rezultāti ir ļoti iespaidīgi. Arī transnacionālie projekti ir parādījuši savu izcilo rezultātu. Tad, kad stārķi migrē, viņi nevaicā uz kādu valsti, tad viņiem būtu jālido. Viņi rēķinās ar, ar to, kas ir. Arī, teiksim, klimata pārmaiņas neprasa atļauju no attiecīgām valdībām. Tāpēc uzskatām, ka laiva programmai ir jābūt starptautiskai. Ir ļoti svarīgi nodrošināt sadarbību starp uh, valstīm, bet tas ir viss Eiropas komisijas uh, paspārnē. Visbeidzot, gribu runāt par ūdeni. Te ir bijis tāda fundamentālistiska attieksme pret ūdeni. Labi, ka mums ir ūdens pamatdirektīva. Tas ir izcils dokuments. Bet tas ir tikai daļa no visu stāsta. Vēl ir gruntsūdeņa direktīva, vēl ir zemes apsaimniekošana. Tagad mēs gribam izstrādāt eh, to zilo eh, tā kā plānu, blueprint programmu, lai būtu tāda sistēmiska pieeja. Pašvaldības eh, arī cīnīsies par īstenošanu tieši, lai ūdens kvalitātes noteikumi tiktu īstenoti, lai būtu īstenots viss tas, kas ir direktīvās. Mums ir dažādas tehnoloģijas, mēs varam ņemt vērā ūdens ciklus, ūdens mm, attīrīšanas eh, uzdevums. Tagad ir iespējams visu balstīt uz daudz zinātniskākiem pamatiem. Mums ir iespējams arī darboties globālāk. Nedrīkstam aizmirst, ka visiem augiem ir nepieciešama enerģija, arī jāņem vērā šo atsāļošanas momentu. Mēs nevaram vienkārši atsāļot jūras ūdeni un ar tādā veidā atrisināt visas ūdens trūkuma programmas. Tas nav iespējams jāskatās, kā apsaimniekot visu šo lietu vispārīgāk, jo, ja mēs atsāļojam kaut ko, un tad attiecīgi tas ietekmē negatīvi augsni, apkārtējos krāstus, um, nevaram mēs fragmentāri kaut ko risināt, paņemt vienu risinājumu tur un šur, jādomā par visām tādām globālām sekām Atkal griežos pie komisijas. Komisija ir jāizstrādā tāda visaptveroša ūdens uh, politika. Ir arī jāņem vērā ūdens cikls. Lietus, nokrišņi, ūdens peces, visu šo resursu izmantošana ir jābalsta uz tehnoloģiskiem pamatiem. Visas iespējas jāizmanto. Visas mūsu stiprās puses ir jāpieno vienā veselumā jāizmanto arī gruntsūdeņi, arī tur ir jāizstrādā programmas. Tikai labas zināšanas, labas zināšanas par gruntsūdeņiem ļaus mums cīnīties pret mm, dažādām negatīvām lietām. Arī slānekļu gāzi būtu jāizmanto. Ko es gribēju teikt? ka Eiropas komisijas attiecīgam ģenerāldirektorātam ir jāstrādā uz priekšu, jāfokusējas uz sasniegto, jāizmanto zinātniskie atklājumi, jāskatās, uz, lai būtu veidot tāda holistiskāka pieeja, visaptverošāka pieeja, protams, neaizmirstot par īstenošanu uz vietām. Paldies! Danke sehr, Frau Kollegin. Paldies! Paldies, kolēģi! Ā, nu, referenti nav klāt. Vai vēl kāds gribētu izteikties? Komisija, vai jūs gribētu kaut ko piebilst? Jā, lūdzu, vārds jums. If, if I may, I be... Es mēģināšu izteikties īsāk, komisijas pārstāvi. Protams, paldies referentam, referentē par viņas ļoti vērtīgajiem ierosinājumiem. Varbūt tikai viena tāda paskaidrojuša vieta. Vides programmas kā jūs zināt, ir ļoti svarīgas, lai mūsu vidas politikas izveidē tās arī mm, mēģina būt uz ilgu laiku. Un, Turklāt īpatnēji tas, ka pēdējā programma sākās tad, kad bija tikai 15 dalībvalsts un tagad attiec 27, un tā kā izmaiņu bija ļoti daudz, un tā kā pašā rīcības programmā bija ļoti daudz izmaiņu, <clears throat> Tad vispums mums vispār ir jāsaprot, ko ir panākusi sastā pamat ietver pir programma pirms mēs mm, pāriem pie septītās, un es domāju, ka vēl ar vienu mums ir iespēja pierādīt, ka vides ģenerāla direktorātam netrūkst fantāzijas un izdoms, <clears throat> un līdz ar to es gribētu mazliet pakomentēt to, ko jūs norādiet. Mēs vēlamies, lai nākošā vides programma būtu fokusēta uz prioritāri, mēs gribētu redzēt lielāku dalību valstu iesaisti, īstenojot šīs integrētās pieejas, ko arī apspriedīs parlaments. Un, protams, mēs gribētu, lai šī programma īstenotu jau izveidotās politikas prioritātes, ko esam noteikuši. Vēl viena lieta, kas šeit izskanēja, jautājums par dzīvotnēm, par augsnes aizsardzību un te arī referente runāja par ūdeni. Mēs vēlamies šos jautājumus arī skatīt integrēti, arī viņa par to iestājas, un mēs ceram, ka septītā pamata programma varēs nosūtīt visiem skaidru vēstījumu šajā virzienā. Un tieši tāpat referente savā rakstiskajā atzinumā pavisam skaidri pauž aicinājumu uh, sniegt līdzekļus vidas politikai, arī mēs tā uzskatām, nav nekāds šau par to. Mums ir ne tikai life programma, dzīves programma, ir arī cits programmas, un, protams, mūsu uzdevums ir nodrošināt, ka visas šīs programmas darbojas sadarbībā ar Horizont, Horizons 2020, ar konkurences programmu, un eh, life projekts un visi citi var sniegt savu ieguldījumu, lai nodrošinātu bioloģisko daudzveidību. Un atgriežoties pie ūdens, jūs pēdējā argumentā es domāju, ka šis neoficiālais dokuments Blueprint nāks klajā gada otrajā pusē, un tas skatīs dažus jautājumus, uz kuriem jūs norādījāt, piemēram, esošo tiesību aktu īstenošanu, kā mēs varam integrēt ūdens politiku visās politikās, un kā mēs varam nodrošināt, lai mūsu rīcībā būtu pareizā kompetence zināšanas šo visu pasākumu īstenošanai. Un te arī, protams, jādomā par klimata izmaiņām, par pielāgošanos tām. Liels paldies priekšādātē. Gut, dann danke ich ganz herzlich. Labi, paldies, turpina priekšsēdētājs. Neviens cits nevēlas izteikties, vismaz tā izskatās. Ah, es atvainojos, Gutieres kungs, lūdzu. Gutieres kundze. Tikai viena piebilde no manas puses par bioloģisko daudzveidību. Nelēma ar bi bioloģisko daudzveidību ir tā, ka mēs izvēlēmies tādu vārdu, kur neviens patiesībā nesprot. Paceliet vārdu, paceliet uh, eh, rokši, ja jūs saprotat, ko īsti nozīmē bioloģisko daudzveidību. Tas izklausās skaisti, taču neviens nesprot, ko tas nozīmē. Es domāju, ka mums vajadzētu sadalīt bioloģisko daudzveidību pamat jautājumos, piemēram. Uh, jautājumi, kas saistīti ar insektiem, certifikāciju dzīvniekiem, putniem, klimata izmaiņām. Tas viss novada pie tā, ka mums ar vienu mazāk paliek putnu sūk. Tātad mums jāraugās uz vairākiem jautājumiem un jā, jāizvērš pedagoģiska pieeja. Tām ir jābūt mūsu jaunā programmēšanas perioda degpunktā. Jautājums, vai tiešām skolās pat labam tiek stāstīts, ka uh, putni ēd uh, kukaiņus un kādas varbūt uh, ietekmes, kāda varbūt ietekme tad, ja insektu trūkst. Paldies! Turpin nākošais runātājs gribēja jūs sveikt, mūsu kolēģi, ar viņas ziņojumu. Es augstu vērtēju visas tajā minētās domas. Ir tikai viena lieta, ko gribēju minēt no savas puses. Mums tas jāpatur prātā vēl jau vairāk, tāpēc. ka dažās dalībvalstīs bioloģiskā daudzveidība tiek uzskatīta par atkāpi no normas. Piemēram, no manā valstī, Rumānijā, pastāv visaptveroši uh, izraktu, izraktu pro, projekti, tie tika sagatavoti. Un to rezultātā tiek īstenot noziegumu pret dabu, es varētu sniegt. Rašam Antoņa zelta raktuves projektu, tas ir milzīgs projekts. Un tas var izdarīt reālu neatgriezenisku kaitējumu mežam. Projekta vadītāji ir sākuši koku izciršanu eh, ļoti senā mežā. Tāpēc es gribētu uzsvērt prevenciju un kontroli, ja pārbaudu. Tā ar to būtu jānodarbojas Eiropas komisijai. Tā ir būtu jānodrošina, ka šādi neatgriezeniski eh, pasākumi nenotiek. Tas ir svarīgi. Paldies. Gut, dann darf ich... Labi, turpin priekšsēdētājs. Paldies par šo komentāru. Tā tad līdz ar to šis darba kārtības punkts ir izsmelts. Mūsu rīcībā nedaudz laika, jo bija paredzēts sākt īsu uzklausīšanu bez 15.4. Tātad tagad būs neliels pārtraukums, ja viss piekrīt. Ja viss piekrīt, tad jūs varat iedzert gan tas kafijas. Meritēju. Nu, tā tad atsāksim darbu bez 15. .4 četriem ar īsu uzklausīšanu, tad tagad pārtraukums. Paldies! Ladies and gentlemen, after this... Dāmas un kungi, sāksim, atsāksim mūsu sanāksmi. Mēs nolēmām pievērsties īsai uzklausīšanai par eh, e-pārvaldības izveidi vienotajā tirgu. Tikau kundze ir referenti tika uzaicināti ar eksperti. Esmu pagodināts jūs sveikt mūsu vidū, kad visi, visi ir eksperti ieradušies. Nu tā tad, ja piekrīta, tūlīt ķersimies klāt uzklausīšanai, dodu vārdu tikau kundzei. Viņa sāks ar uh, ievadvārdiem. Tikau kundze, lūdzu vārds jums. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să... Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties ekspertiem par to, ka viņi piekrita ierasties šo sanāksmi. Es domāju, ka šī ir viena no svarīgākajām tēmām. Mums ir nepieciešams šī e-pārvaldība, ja mēs vēlamies, lai iekšējā tirgu būtu pilnīgi digitāla pārvaldība. Tāpēc um, esmu priecīgi par to, ka šeit uzstāsties eksperti. Mēs vēlamies, lai šis mūsu ziņojums, ziņojums par e pārvaldību būtu virzītājs spēks digitālās pārvaldības izveidē vienotā tirgu. Tāpēc mēs ceram, ka šīs ziņojums būs tāds kā ievads visās ar E pārvaldību saistīties jomās. Tas varētu norādīt uz pašreizējo situāciju, uz identificētajiem šēršļiem dalību valstu un Eiropas Savienības līmenī. Jo mēs tiešām vēlamies panākt eh, e-pārvaldības pakalpojumu pilnīgu um, savietojamību. Mēs varam nodrošināt pilnīgu e-pārvaldības pakalpojumu sekmīgu darbību. Šodien mēs runāsim par komunikācijas tīkliem par nepieciešamajām komunikācijas sistēmām un arī par informācijas sistēmām, kas mums šeit ir nepieciešamas. Mēs arī runāsim par dažādām, dažādiem attīstības posmiem e-pārvaldības jomā ne tikai Eiropā, bet arī ārpus Eiropas saimnības robežām. Mēs apspriedīsim likumdošanas ietvaru, kas tagad eh, darbojas Eiropā, kādas Eiropas direktīvas šeit ir spēkā, un arī kā tiek īstenota to transponēšana nacionālajos tiesību aktos. Mēs arī runāsim par elektronisko parakstu un appusējušo parakstu atzīšanu Eiropas līmenī, arī par e-parakstu atzīšanu dalību valstu un trešo valstu starpā. Mēs arī runāsim par elektronisko identitāti Un šeit es vēl gribētu sacīt, kopš 2001. gada mums ir bijis ambiciozs plāns saistībā ar e-pārvaldības pakalpojumu īstenošanu. 2003. gadā Eiropas komisija uh, nāca klērā priekšlikumu par 20 valsts pakalpojumu, kas jāsniedz ar elektronisko pakalpojumu palīdzību. Tas astoņi attiec uz um, uzņēmumiem un pārējie 12 uz uzņēmumu vidi. Daži pakalpojumi tiešām ir ļoti svarīgi. Te es runāju par elektroniskajām sistēmām, valsts iepirkumiem. Uh, un tās um, pēc to ieviešanas ir sniegusi lielu labumu. Tā var arī aprēķināt un maksāt nodokļus, izmantojot elektroniskos līdzekļus. Un visbeidzot, tas arī ir svarīgi, te pieminams inteliģentais, viedais transports, tā pakalpojumi un enerģētikas tīkls. Tātad e-pārvaldība ir ļoti svarīga, visaptveroša joma, un tāpēc manā skatījumā ir būtiski runāt par jauno likumdošanas ietvaru, nevis par iepriekšēju likumdošanas ietvaru grozīšanu, lai tādā veidā nodrošinātu labāku e-pārvaldības īstenošanu. Mēs arī varētu izskatīt jaunas infrastruktūras ideju. Tas attiektos uz komunikāciju un informācijas apmaiņu. Tāpat svarīga ir e-pārvaldības sistēma drošība, apusē elektronisko parakstu atzīšana un elektronisko identitāšu atzīšanu. Tāpēc mēs varam sagaidīt nākošgad gaidāmo komisijas priekšlikumu. Mūsu ziņojumā mēs arī skarsim jautājumu par e-pārvaldības pakalpojumu, val, valsts pakalpojumu efektivitāti. Un te ir runa ar, ar arī par starptautisku sadarbību šajā jomā. Kā redzat, mūsu ziņojums sākas ar četriem komisijas pamatdekumu dokumentiem, trīs paziņojumiem. Viens attiecas uz elektronisku rēķinu sagatavošanu. Tā būtu ne tikai brīvprātīga iniciatīva, bet arī visas Eiropas līmenī tas būtu darāms. Te arī ir runa par e-pārvaldības rīcības plānu un komisijas paziņojums par pilnīgi savietojamības ietvaru e-pārvaldības pakalpojumiem. Taču saistībā ar šiem trim dokumentiem, kā jau sacīju, ir svarīgi novērtēt pašreizējo situāciju, kā sokas ar e-pārvaldības tiesību aktu īstenošanu dažādās dalību valstīs. Jautājums ir par to, vai tas tiek īstenots un kāda ir iespējamie šēršļi, kas neļauj attīstīties e-pārvaldības valsts pakalpojumiem. Kādi ir šēršļi savietojamībai starp dažādām dalību valstīm, un tas arī ļautu identificēt tos katalizators, kas visticamāk veicinātu e-pārvaldības pakalpojumu attīstību. Es gribētu sacīt, ka pakalpojums tiks iesniegts uh, tūkojuma nodrošināšanai janvāra sākumā. 6. februārī ITRE komitejā mēs apspriedīsim šo ziņojumu, un tad 15. februārī būs grozījuma iesniegšanas termiņš. Es domāju, ka tas, ar ko nodarbojamies šodien, šajā īsajā uzklausīšanā un arī saistībā ar e-pārvaldības pakalpojumu attīstību, tas viss ir būtiski ieguldījums tām, lai Eiropas Savienībā tika novērsti šķēršļi, ar kuriem saskaramies šodien. Šķēršļi, kas neļauj izvērst e-pārvaldības pakalpojumus, kas varētu būt tiešām pārobežu un um, labi savietojam. Un ar to tad es varētu beigt, jo es gribu uzklausīt ekspertus, jo tikai visi kopā mēs varam panākt šī ambiciozā ziņojuma mērķus. Šis ziņojums tiešām būs pamats e, pārvaldības pakalpojumu izplatībai visā Eiropas saimnībā. Paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies! Un nekavējoties tālāk, es gribētu dot vārdi Hona Rīgim Magiljankungam. Viņš ir projekta vadītājs saistībā ar IKT attiecībā uz valsts pakalpojumu e, informācijas sabiedrības un mēdīju ģenerāldirektorātā. Lūdzu, vārds jums! Liels paldies priekšsēdētāji. Paldies arī, ka devāt man iespēju būt jūsu vidū šajā īsē uzklausīšanai. Paldies arī tikau kundzei. Klausījos jūsu ievadvārdos un jūsu paustās domas arī ataino komisijas ieskatus. Mēs arī uzskatām, ka e-pārvaldība ir svarīga un jo īpaši tas attiecas uz vienotā digitālā tirgus attīstību. Esmu sagatavojis dažus slaidus, prezentāciju. Jā, tie pavisam drīz parādīsies ekrānā. Es gribētu sacīt, ka esmu pagodināts būt jūsu viesu vidū šodien, un es ceru, ka ar manu prezentāciju starpniecību jūs gūsiet labu ieskatu un mēs varēsim izstrādāt parlamenta atzinumu par e-pārvaldību kā vienotā digitālā tirgus virzītāja spēku no savas puses. Es runāšu par Eiropas Savienības e-pārvaldības rīcības plānu, kas tika pieņemts pirms gada. pirms nedēļas bija pirmā gada diena kopš šī rīcības plāna pieņemšanas. Un tikko šie slaidi parādīsies ekrānā, es varēšu sākt savu uzstāšanās oficiālo daļu. <laughs> Thank you. It's uh, another case for promoting interoperability. Uh. Labi, te ir vēl, vien, vēl viens paraugs tam, kā varētu uh, nodrošināt savietojamību arī starp dažādām Eiropas Savienības iestādēm. Nu labi, tad lūk, ar prezentāciju viss kārtībā. Liels paldies! Pirmkārt, kāpēc ir nepieciešams jauns e-pārvaldības rīcības plāns? Mums jau viens bija no 2006. līdz 2010. gadam, visas dalību valstis eh, spēr nozīmīgus soļus uz priekšu, e, pārvaldības stratēģija izstrādā, un tās arī nodrošināja pakalpojums tiešsaistē un tā tālāk. Tātad vai mums nepieciešams vēl viens šāds rīcības plāns? Mēs domājam, ka bija četras galvenās, četri galvenie izaicinājumi šādas e-pārvaldības izveidē Eiropas Savienībā. Šādu izaicinājumu agrāk ne, nebija. Pirmkārt, ir arvien lielāks pieprasījums pēc lielākas atvērtības, pārskatāmības no administratīvo iestāžu puses. Vēl arī liels pieprasījums tagad valda saistībā ar to, ka pilsoņiem un uzņēmumiem būtu jāsniedz vairāk iespējas pašiem lemt par saviem. Tātad ir apmaiņa starp pilsoņiem un uzņēmējiem un valdību. Te ir runa par to, varas iestādēm, te ir runa par eh, pārvaldības modeļu mājiņu. Trešā prioritāte, arī tā ir ļoti svarīga, ir šāda. Mums vajadzētu stiprināt iekšējo tirgu, digitālo vienoto tirgu. Dalībvalsts komisija apzinās, ka izstrādājot e-pārvaldības sistēmas risinājums, kad tas tika īstenots katrā dalībvalstī atsevišķi, patiesībā tādā veidā tika izveidoti digitāli šķēršļi tajos gadījumos, kur agrāk nemaz fizisku šķēršļu robežu nebija. Tātad mūsu uzdevums tagad ir šo situāciju labot. Un visbeidzot, ņemot vērā pašreizējo pa gaisotni finanšu tirgu, tas ir mūsu visu interesēs nodrošināt to, ka valsts sektors ir ilgspējīgs tāds, kādu varētu gaidīt 21. gadsimtā. Esam piedzīvojuši, ka pēdējo divu gadu laikā, nu vismaz divu gadu laikā, pastāv liela politiskā griba atbalstīt šādu veidu attīstību. Kā jau sacīju, no mūsu puses mēs to saprotam tā, ka mēs eh, izveidojām šo rīcības plānu pagājušajā gadā. Un šīs E valdības e-government plāns e, izrietēja no e-government ministra deklarācijas Malmē 2000, 2009. gada novembrī, tātad politiskā apņemšanās attiecās uz visām e-government, e, visiem e-government ministriem, un arī svarīgi bija šī rūpniecības deklarācija, rūpniecības nozaru deklarāciju, un arī mm, tika aptaujāti iedzīvotāji, tika secināts, tika izstrādāta šī atklātā ja pilsoņa deklarācija, kurā pilsoņi arī pieprasa caurskatāmību, līdzdalības iespējas un um, kompetenci palielināšanu. Tātad te mēs pamatojamies par četriem pīlāriem. Uh, lietotāju iespēju palielināšanu, vienoto tirgu, efektivitāti un priekšnoteikumu izstrādi, lai tas viss varētu notikt. Ar priekšnoteikumiem mēs saprotam, piemēram, elektronisko identitāti, elektronisko pārakstu nodrošināšanu, jauno tehnoloģiju izmantošanu, tas, piemēram, attiecas uz um, mākoņa datoru sistēmu izmantojumu. Un tas tad arī īstenot Malmē pieņemtās deklarācijas īsten, um, uh, ie, iekļaušanu praksē. Tad tas attiec arī uz Eiropas digitālo darbu kārtību. Jūs redzat, ka e-government rīcības plāns šeit atainojas Te jūs redzat četras prioritātes, tās te ir izskaidrotas sīkāk. Jūs redzat attiecībās pirmo prioritāti, ko mēs saprotam ar uzņēmēju un pilsoņu iespēju vairošanu. Tātad mēs paredzam šeit izveidot <clears throat> pakalpojums, kas būtu centrēti vienā veidē, vietā tie būtu personalizēti, pieejami visiem. Vai jūs tagad eh, labāk redzat eh, šo prezentāciju? Te ir tālāk runa par sadarbošanās iespējām. Mēs pavaram tātad durvis, logus, lai valdība varētu, varas iestādes varētu sadarboties ar trešām pusēm, lai tiktu ieskaidrot, izveidot e-pakalpojumi. Tas attiec uz uh, privātu personām, uz pilsonisko sabiedrību. Mēs saprotam, ka pastāv daudz zināšanu, daudz neizmantot potenciālu talantu ziņā, un uh, varas iestādes nevienmēr zina, un kas ir vislabāk, un sadarboties ar pilsonisko sabiedrību, trešajām iesaistītiem pusēm, mēs varētu tādā veidā izstrādāt labākus pakalpojumus visu labā. Valsts uh, sektora informācijas atkārtot izmantošanu, tas nodrošinātu labāku atklāt caurskatāmību un tas arī ļautu attīstītājiem izmantot uh, milzīgi daudz publiskā sektora uh, informācijas, izstrādājot jaunas aplikācijas. Te arī ir paredzēta lielāka saurskatāmība un arī lielāka iespēja veicināt pilsoņu līdzdalību politikas izstrādē, tiesību aktu izstrādē, tā lai cilvēki arī vairāk tiek iekļaut šajā procesā. Otrā prioritāte - iekšējā tirgus stiprināšana. Mēs pieminēju jau šķēršļus. Nenoliedzams fakts ir tāds, ka e-pārvaldība ir paredzēta mūsu dzīves atvieglošanai, ka šādiem klikšiem jūs jau izdarīt to, kas jums ir kā aizņemt vairāk laika. Tas attiec arī uz dalību valstīm, kas tā gribētu rīc, rīkoties citās valstīs. Un tam nevajadzētu būt daudz grūtākam nekā šo visu procesu kārtošana ar parastā pasta palīdzību. Tātad mēs gribam nodrošināt personīgu mobilitāti, lai, piemēram, studenti varētu vieglāk pārvietoties Eiropas ietvaros, lai tas būtu vieglāk nekā agrāk, lai cilvēki uh, varētu dzīvot, uzturēties vai pensijas laikā dzīvot citā valstī, pirkt nekustamo īpašumu bez problēmām, tā kā viņi to dara dalībvalstīs, izmantojot arī internetu cits starpā. Un visbeidzot, te ir runa par pārobežu pakalpojumu. Tas arī viens no rīcības plāna mērķiem. Līdz 2015. gadam ir paredzēts, ka būs pakalpojumi, pārobežu pakalpojumi pieejami tiešsaitē. Treškārt ir runa par efektivitāti. Tā ir mūsu prioritāte, ko tas īsti nozīmē. Tas nozīmē, ka mēs gribētu vairāk zināt par to, kā IKT, informācijas komunikācijas tehnoloģija, e-pārvaldība maina šo organizācijas procesu. Te nav runa tikai par interneta vietņu izveidi, par veidlapu izvietošanu internetā. Mēs arī gribam mainīt to veidu, kā mēs domājam, kā strādājam valsts sektorā. Protams, e-pārvaldība ir viens no veids, kā samazināt administratīvo slogu, tai noteikti jāsniedz šāds ieguldījums. Un, protams, te pastāv arī potenciāli šo valdību padarīt zaļāku, jo mēs samazinām ceļojumu laiku un tā tālāk mazāk arī tiek tērēts papīrs un tā tālāk. Un visbeidzot, tas pēdējais elements, kas uzsver visu, kas pamato visu iepriekšēju priekšnoteikumu izstrādi, tā tad te ir galvenokārt runa par pilnīgu savietojumu, <clears throat> pilnīgu savietojamību, jo īpaši vietējā tirgū, tad ir arī pamat eh, veicinātāju faktori, kā elektrisk, elektroniskais paraksts un arī inovatīva e-pārvaldība. Nu tad, kādi instrumenti Eiropas komisijas rīcībā? Kā jūs zināt, e pārvaldība nav. Eiropas komisijas kompetenču lokā komisija ir um, likumdošanas pilnvars, taču kopš 2000. gada dalībvalsts vienojās par to, ka Eiropas Savienībā šis aspekts ir strateģiski svarīgs un tāpēc visu dalību valsts interesēs ir sadarboties virzībā uz kopīgiem mērķiem. Tātad mums ir politikas izstrādes instruments, šī rīcība, šis rīcības plāns mums ir ministru līmenī noritošās konferences ar plašu politisku atbalstu. Pirms mēneša mums Poznaņā norisinājās sešu ministru konferences. Un vēl ļoti svarīgi ir labāko prakses paraugu apmaiņa un uh, galveno rādītāju noteikšanu. Mums ir daži finanšu instrumenti, kas nodrošina šo pasākumu īstenošanu. Tad mums ir dažādas pamatietvaru programmas, piemēram, septītā pamatietvaru programma. Tās mērķis attiecībā uz IKT pārvaldību un policiju, politikas izstrādi. Un tad vēl ir arī ICT politikas atbalsta programma ICT PCP. Nākošais slaids, lūdzu. Un vēl viens pavisam īsts paraugs tam, kāda ir viena no mūsu prioritātēm - iekšējā tirgus stiprināšana, kā mēs stājamies pretī iekšējā izaicinājumiem, iekšējā tirgū, tad mēs li, uh, investējam pilnīgi savietojumu pakalpojumu nodrošināšanā, nodrošinām pārobežu pakalpojumus un uh, arī pilnīgu e-pārvaldības pakalpojumu interoperabilitāti, savietojamību. Mums ir digitālā um, darba kārtība, pamatrīcība šajā kārtībā ir e-pāraks direktīvas pārskatīšana, un 16. pamatrīcība ir saistība, saistīta ar padoms un parlamenta uh, lēmumu par apusēju e identifikācijas atzīšanu. Tas arī viss no mans puses. Paldies! Ganz herzlichen Dank! Sirsnieks, paldies! Tās bija informācijas no komisijas puses. Tagad jums ir iespēja, ja jums vēl ir jautājumi, tagad tos uzdot. Jo citādi mēs pāriesim tūlīt pie otrās kārtas. Bet, ja jums ir jautājumi, lūdzu uzdotiet tos tagad. Kalas kungs. Thank you. Paldies priek priekšēdētājiem. Man ir trīs īsi komentāri un trīs jautājumi. Eiropas Savienība teorētiski ir bijusi ļoti aktīva veicinot pārvaldību, sākot jau ar 2005. gadu. Ir bijuši vairāk pētījumi, eh, kas fokusējas uz e-pakalpojumu izmantošanu dalībvalstīs bet eh, ļoti daudzās valstīs tomēr nav bijis tādi vērā ņemami rezultāti. Ļoti daudzās dalībvalstīs, ieskaitot arī Grieķiju, e pārvaldība un informācijas tehnoloģijas tiek izmantotas, lai cīnītos pret birokrāti. E, ļoti daudz valdības projekti joprojām tiek balstīti uz ļoti spēcīgām birokrātiskām tradīcijām. E, senāk, ka mēs ļoti neefektīvi izmantojam tehnoloģijas, mēs eh, radam papildus birokrātiju. Dalībās liecina, ka e-pakalpojuma pieejamība ir viens no svarīgākajiem iemesliem, kas mudina pilsoņus izmantot dators un internetu. Ja mēs nevaram piedāvāt mūsu pilsoņiem izmantojamus pakalpojumus, tad mūsu digitālās darba kārtības pārskats būtu nekam nederīgs jautājums. Kā jūs vērtējat progresu Eiropā e-pārvaldības jomā pēdējos sešos gados? Jautājums tālāk. Kā jūs izvērtējat esošo e pārvaldības pakalpojumu pieejamību dažādās dalībvalstīs. Un kāda ir komisijas pieeja? E, iepratim mērķim izmantot, izveidot funkcionālu e-pakalpojumu e, sistēmu. Un treškārt, kādi ir izmēramie mērķi e-pārvaldības ziņā, kas ir izpildā, izpildīti, un kādi mērķi ir nosprausti tālāk nākotnē? Paldies! Kolēģi Tikau. Tikau, <coughs> kundze. Eu aș vrea să îl întreb pe domnul Argui. Uh, Paldies. Es saku tikā kundze, es gribētu uzdot jautājumu Argi kungam. Kādi tad finanšu resursi ir pieejami nākamajam finanšu periodam līdz 2020. gadam. Tieši šie finansējuma avoti, kas ir domāti e-pārvaldības pakalpojumu īstenošanai. Šeit es nerunāju eh, par attīstību nacionālo līmenī, bet drīzāk eh, par tādiem pakalpojumiem, kas nodrošina pārobežu savietojamību. Mums ir programma mūsu horizons līdz 2020. gadam Bet um, vai arī kāds, ir kādas citas finansējumu līnijas uh, finanšu ietvarā, kas arī varētu būt izmantotas šiem nolūkiem? Paldies, Madurēlis kundze. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es atvainojos, ka es uh, drusku par vēlu ierados uz šo sanāksmi. Uh, Es nezinu, vai mans jautājums eh, jau ir izskatīts, vai mans jautājums jau ir uzdots. Gribētu runāt par četrām prioritātēm, kuras uh, ir nosauktas rīcības plānā. Un uh, kā tas uh, prasa arī labu koordināciju starp dalību valstīm vai koordinācija tiešām notiek, vai tā ir panākuma paldies, tad es gribētu jums tagad sniegt iespēju atbildēt, lūdzu. Okay, so thank you, thank you for these remarks. Paldies par komentāriem, paldies par jautājumiem. Eh, Cukalis kungam atbildēšu sekojoši. Novērtējumi mērķi e-pārvaldībai. Iepriekšējā rīcības plānā bija noteikti šādi mērķi. Mērķi bija ļoti konkrēti. Bet tie attiecas tikai uz e-iepirkumu. Bija teicis, ka līdz 2010. gadam 50, ne 100% no visiem iepirkumiem būtu jāpublicē tiešsaistes režīmā. Un to varētu izmantot 50% no visiem uzņēmumiem. Tāds mērķis. Tomēr šis mērķis izrādījās pārāk optimistisks, un pēdējie cipari liecina, ka e, iepirkumu pakalpojumu pieejamība bija zemāka par 60%. Mums īstenībā nav pat statistikas datu par to, cik daudz uzņēmumu ir izmantojuši šo uh, Eh, iepirkuma formu. Mēs rīcības plānā jaunajā esam noteikuši arī ambiciozus mērķus, kas ir reālāki. Mērķi ir tādi, ka līdz 2015. gadam 50% no visiem pilsoņiem būs izmantojuši kaut kādu e-pārvaldības formu. 2010. gada statistika liecina, ka šobrīd ir 42% pilsoņu, kas izmanto e-pārvaldības pakalpojumus redzam, ka pēdējos gados progress ir bijis lēns, bet 2010. gadā šī tendence sasniegusi virsotni, un mēs to ceram, ka progresīvās tendences turpināsies, un ka līdz 15 gadam panāksim 50 un vairāk procentus. Līdzīgs mm, cipars ir arī uzņēmumiem. 80 procentiem vajadzētu izmantot e-pārvaldības pakalpojumus, 2015. gadā tagad ir zem 60 procentiem. Un tāpēc mēs to ceram, ka mm, mērķis tiks sasniegts mūsējies. Kā mēs izvērtējam E pakalpojumu pieejamību pārvaldības jomā? Mums ir 20 eh, pamatpakalpojumi, kas ir tieši saistas formā pieejami. Mēs vērtējam šeit progresu kopš 2001. gada. Mēs izmantojam mērķu noteikšanas metodoloģiju. Uzskatām, ka progress ir labs, ir aizvien vairāk un vairāk valstu, kur pieejamība tuvojas jau 100%, tieši runājot par valsts pakalpojumu pieejamību tiešsaistē. Protams, ir dažādības starp valstīm, bet tendence ir tāda, ka visās valstīs ir strauji progress un indikātori uzlabojas par e-pārvaldības formu izmantošanu. Šeit mēs pamatojamies uz Eurostat pētījumiem, jo šis Eurostat sadarbojas ar Nacionāliem statistikas institūtiem, ir attiecīgi ievākti dati par to, kā izmanto mūsu iedzīvotāji e-pakalpojumus. Finanšu resursi līdz 2020. gadam. Komisija piedāvā līdz 2020. gadam izmantot Connecting Europe finanšu instrumentu. E, tad Transeiropas tīklu attīstība, enerģetika, komunikācijas un arī ICT. Šī summa vai aploksne ICT pakalpojumiem tā ir 9,5 2 miljardi. Un no šīs summas komisija piedāvā 2 miljardus izmantot e pārvaldības pārobežu pakalpojumu attīstības jomās. Tātad e iepirkums un līdzīgi strateģiski svarīgi pasākumi. Uh, Komisija nosūtīs savu priekšlikumu gan padomē, gan parlamentam. Mūs gaida diskusijas citās institūcijās par šiem priekšlikumiem. Mm, with, uh... Tālāk uh, darbu koordinācija ar dalību valstīm. Varbūt man vajadzētu to pieminēt kā piekto prioritāti rīcības plāna, jebkurā gadījumā mums par to ir atsevišķa daļa rīcības plānā. Mēs nevarētu paveikt neko, ja mums neatbalstītu dalībās sadarbojoties kopā un pēdējos gadus. Dalībās ir lielu prieku ķērušās pie šiem darbiem. Iepriekšējā stratēģijā līdz 2010. gadam bija e-pārvaldības apakšgrupa, un tagad digitālās darba kārtības ietvaros arī ir izveidota e-pārvaldības grupa, kur piedalās dalībvalstu pārstāvji. Un šajā grupā tiek analizēti sasniegumi, tiek veikta pieredzes apmaiņa. Arī dalībnieki nosaka, vai progress ir apmierinošs, vai politiskās prioritātes joprojām ir aktuāls un tā tālāk. Dalībvalsts neapšaubāmi spēlē šeit ļoti svarīgu lomu koordinējot darbus, un e-pārvaldības rīcības plānā tā ir atzīmēta kā viena no galvenajām prioritātēm. Vēlos izniegt pateikties par informāciju, līdz ar to šo pirmo diskusiju paneli mēs beidzām. Sisnieks, paldies! gribētu lūgt otrā paneļa ekspertus nākt priekšā, mums drusku jāpārkārtojas. Katrinat kungs, Pjērs, Brēnes kungs. Un tad mēs varam tieši turpināt darbu. Jawohl, und wir, we will start. Mēs tad sāksim tūlīt darbu. Now it's on um, the uh, questions reaping the benefits of electronic invoicement. For... Tagad mēs runāsim par ērēķinu iz... priekšrocībām un attiecīgo ieguvumu izmantošanu. Mēs uh, esam priecīgi sveikt uh, Mišelu Katinātu un Pīteru Braine. Uh, Katram no šiem kungiem mēs dosim desmit minūtes, un tad uzdosim viņiem jautājumus. Lūdzu, Katinā kungs, vai jūs negribētu sākt šo sarunu? Oui, merci, Paldies, priekšsēdētāji. Tikau kundze. E, šodien es šeit pārstāvu divus ģenerāldirektorātus, kas ir atbildīgi par elektronisko reģinu izrakstīšanu. Es pats darbojos uzņēmējdarbības industrijas e, ģenerāldirektorātā un pārstāvu ir arī konkurētspējas un industriālo inovāciju vienību. Tad šeit e, ko mēs varētu runāt par šo iniciatīvu, par elektronisko rēķinu rakstīšanu? Kādā veidā tas varētu radīt darbietas un veicināt izaugsmi? Uh, Eh, tā ir institīva, mm, kas ir struktūrēta ar mērķi palīdzēt uzņēmumiem izveidot integrētas sistēmas kas būtu pilnībā digitalizēts un attiecīgi tā arī izmantotas elektroniskā rēķina rakstīšana, un mūsuprāt ir kaut kas um, tāds, kas būtu jāizmanto kā parasta aplikācija uzņēmē darbības vidu. Elektroniskie rēķini. Uh, E, tas ir kaut kas tāds, kas ir ļoti svarīgs gan lieliem, gan maziem uzņēmiem. Šī reģiona izrakstīšana ir, ir saistīta ar grāmatvedības sistēmu, ar produktivitātes e, paaugstināšanu, un tāpēc mēs uzskatām, ka mēs varēsim šo elektronisko reģionu izrakstīšanu reacionāri virzīt caur ar mūsu digitāliem plāniem. Tādā veidā mēs uzlabosim efektivitāti. Elektroniskie rēķini, tas padarīs rēķinu apmaksas e, riskus, nu, tempus mazākus, riski būs mazāki arī, un mēs varēsim arī digitālā veidā visus datus integrētā veidā apstrādāt, iegūstot visu vajadzīgo informāciju daudz ātrāk un efektīvāk, kā teicu agrāk. Kopējie rēķini, kas tiek, kas cirkulēs ar uzņēmumiem, ir ar lielu potenciālu. Mēs uzskatām, ka šeit ir iespējams palielināt šo potenciālu vēl vairāk. Diemžēl viss iespējas vēl netiek izmantots, ir arī tehniskas barjeras, tehniskas barjeras, kā arī likumdošanas barjeras, kas ierobežo šīs sistēmas izmantošanu. Un šajā kontekstā komisija ir iesaistīties, lai atbalstītu ērēķinu e sistēmu Jūs zināsiet, ka pagājušā gada, 2010. gada decembrī, komisija ir pieņēmusi paziņojumu par elektroniskiem rēķiniem, mums ir rīcības plāns arī. Uzskatām, ka elektroniskai sistēmai ir jākļūst līdz 2020. gadam par galveno norēķinu veidu. Mums ir četras prioritātes mūsu plānos. Pirmā prioritāte ir nodrošināt tādu nediskriminējušu sistēmu elektronisko rēķinu izrakstēšana, jūs zinat, ka varētu, šeit vajadzētu, jā, šī nevienlīdzīga attieksme, kas varētu pastāvēt, būtu jāizskauž. Eh, tālāk mums vajadzētu padomāt par maziem un, un vidējiem uzņēmiem, jo Lielākā daļa no šiem uzņēmiem vēlēsies izmantot un ievies šo sistēmu pie sevis. Trešā prioritāte ir eh, šī savstarpējā sadarbspēja, nodrošināt to tātad, un ceturtais pīlārs ir kopēja standartu pieņemšana vai eh, kopējo normu pieņemšana. Eiropas komisijas dienesti strādā, lai realizētu šo rīcības plānu. Mēs eh, virzamies uz priekšu esam pieņēmuši arī jauno direktīvu 2010. gadā par pievienotās vērtības nodokli, eh, kas tātad diskriminē, kas noraida šo diskriminēšu attieksmi starp papīra rēķiniem un elektroniskiem rēķiniem. Mēs esam izstrādājuši arī paskaidrojušo materiālu, kuras mērķis ir veicināt juridiskā teksta saprašanu vai likuma teksta saprašanu. Arī šī paskaidrojušā raksta mērķis ir izskaidrot dalībvalstīm sistēmas darbības tā, lai dalībvalsts varētu vislabākā veidā to izmantot. Elektroniskais paraksts. Eh, mēs zinām, ka esošajā direktīvā ir problēmas, tāpēc komisija ir iesaistījusies šīs direktīvas pārskata procesā. Mēs gribam to pabeigt līdz 2012. gadam. Otrais pilārs kādā veidā mm, varētu izmantot šo sistēmu mazie un vidēji uzņēmumi. Lai to veicinātu, komisija ir uzsākusi iniciatīvu, kas ir ļoti pragmatiska. Tas ir tāds projekts, kur kopā ar pakalpojumu sniedzējiem ir vēlēšanās izstrādāt sadarbspējas platformu, kas nodrošinātu sakars starp lieliem uzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem, par sektoriem, par nozariem. Lai varētu iesaistīt e, visus šajā sistēmā, lielos mazos, arī pakalpojums sniedzējus, lai varētu visi kopiem spēkiem realizēt šo interoperabilitātes platformu. Tādā veidā strādājot, mēs gribam sasniegt pievienoto vērtību, izmantot digitālo sistēmu, saskaņojot šo sistēmu ar um, citu iesaistīto sistēmu. Tad mēs strādājam pie šīs sistēmas kopā ar citiem nozarē strādājošajiem. Mums jau ir pieredze strādājot ar tādām platformām noteiktām uh, sektorus, tekstilu, automobīļu un tā tālāk. Un eh, tuvākā laikā mēs domājam strādāt pie turisma un pārtiks produktu nozerēm. Par trešo un ceturto prioritāto pīlāru es izteikšos um, īsi. Pārsvarā šeit ir runa par paskaidrošanu, par eh, normalizēšanu, par to, kādā veidā tiek izskaidrota likuma norma piemērošana Piemēram, ir noteikumi attiecībā uz audita pārskatiem, uz finanšu noteikumiem. Arī šajā pīlārā mums ir paredzēts sadarboties ar organizācijām Eiropā un arī ārpus Eiropas, lai mēs varētu panākt šo semantisko konverģenci. Lai tad, kad uzņēmumi mainās ar rēķiniem, lai šie dati eh, tiktu lasītu vienādi, lai būtu tāda informācija, kas ir tipoloģiska, kas tiek izmantota mūsu uzņēmumos un tā būtu tāda pati informācija, kas tiek izmantota citviet. Tātad ir nepieciešams arī šeit noteikti standartizāciju nodrošināt. Tā kā šeit e, mums ir arī e, jārunā par tehnoloģiskām lietām. Atsevišķās nozarēs e, šos uzdevumus veikt ir diezgan viegli. Bet katrā ziņā mūsu mērķis ir izdarīt tā, lai šie dati būtu standartizēti, lai būtu saprotami pie dažādiem pakalpojumu sniedzējiem. Vēl ko es gribēju teikt, ka kā komisija strādā pie šiem jautājumiem. Komisija pati nevar panākt visu, ir nepieciešams strādāt ar dalībvalstīm. Dalībvalstīm ir jāstrādā tikpat aktīvi pie elektroniskā rēķina sistēmas. Un tieši tādā garā mēs aicinām dalībvalstis strādāt pie saviem, savām sistēmām, radot šādas rēķina izrakstu izskatīšanas sistēmas, ka vajadzētu izstrādāt nacionālās sistēmas, kā arī iesaistīt eh, dažādas uzņēmumus dalībvalstīs, nākot klajā ar risinājumiem, priekšlikumiem, kas kas ļautu pārvarēt dažādas bārjevas. 18 dalību valsts jau ir izveidojuši attiecīgus fórums - Itālija, Francija, drīz drīzumā paziņos par savas sistēmas. Un Eiropas līmenī mums ir Eiropas fórums ērēķinu jomā. E, tur ieiet Nacionāla fóruma pārstāvi, kā arī citi interesētie, kas mūsuprāt ir svarīgi. Šajā Eiropas fórumā mēs mainamies ar informāciju Eiropas līmenī, mēs stāstam par situāciju, runājam par to, kādi pasākumi ir nepieciešami, lai likvidētu dažādus šķēršļus, lai noņemtu um, šķēršļus elektroniskai rēķina izrakstīšanai. 2017. Uh, gada septembrī četras darba grupas tika izveidotas, un šīm darba grupām līdz 2012. gadam vajadzēs nāk klajā ar informāciju komisijai, kā darbojas šie fórumi. Šī informācija ļaus komisijai tālāk strādāt pie rekomendācijām, kas savukārt ļaus īstenot tos pasākumus, kas ir nepieciešami, lai īstenotu ērēķinu sistēmas realizāciju. Un beigās es gribēju pasvītrot to, cik svarīga ir ērēķinu sistēma ekonom, pašreizēs ekonomikas kontekstā. Ņemot vērā to, komisija ir um, pilnībā iesaistīsies ērēķinu sistēmas veicināšanā, um, bet mēs nevaram strādāt vieni, mums ir nepieciešams atbalsts no dalībvalstu puses un ne tikai, arī no Eiropas parlamentu puses, lai šie ērēķini kļūtu par Eiropas realitāti. Paldies par uzmanību. Ganz, ganz herzlichen Dank. Sirsnieks, paldies. Un kā nākamais runātājs, Brenner kungs, tagad jums vārds. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Dien visiem paldies, priekšsādātāji, paldies tikko kundze, ka uzaicināt mani uzstāties šeit. Esmu arī ļoti princīts dzirdēt to, ko sacīja, saka mans kolēģis, tas pilnīgi atbilst manam ieskatam. Es esmu Rēna kundze, esmu kungs eh, Pricewaterhouse direktors, arī vadu arhīva tīklu un kā šīs jums vadītājs, es arī palīdzu Eiropas komisijai sastībā ar šādu projektu izvēršanu. Tad, ja mēs pievēršamies pirmajam slaidam, Eiropas līmenī ir iespēja ietaupīt pār par 200 miljārdu eiro sešu gadu laikā arī Beļģijā šis uh, summas aprēķins varētu būt apmēram 3 miljoni eiro. Tātad iespējamais ietaupījums ir milzīgs. Bet tā pašā raizā laikā mēs redzam, ka E rēķini tiek Eiropā izmanto tikai 15%. Tātad uh, ietaupījumi arī tikai 15% līmeņi. Tehnoloģija jau ir, arī Eiropas Savienības tiesība akti ļauj to izmantot, un viena no problēmām, kur saskat šodien, ir tas, ka mēs esam tādā kā burtē lokā mani um, piegādātāji nespēja nosūtīt uh, rēķins elektroniski, un mēs nevaram tātad arī paši iesaistīties un nevēlamies paši tad darboties. Tātad savu veidu bloks, kas nekad neies uz priekšu, netiks novērsts tad, ja visi saka, es nevēlos piedalīties. Tātad uh, šim apjomam būtu jāpalielinās, tā lai investēšana būtu tā vērta, un te ir jānotiek trim lietām jāizmanto atvērti, atklāti standarti, jāveicina to izmantojums. Juridiskajām prasībām ir jābūt vienkāršotām. Šis process jau ir sācies, vienkāršošanas process. Un man viena no svar, vissvarīgākajām lietām ir tā, ka arī valdībai jākalpo kā par paraugu, mēs pāriem pie nākošā slaida, cik plaši tiek izmantoti atklāti standarti. Tātad mums te vajadzētu pārvarēt standartizācijas paradoksu. Lūdzu, nākošo slaidu. Ko sauc par standartizācijas paradoksu? Mums ir tik daudz standartu, ka gal galā patiesībā mums vispār nav nekāda standarta. Mums ir, piemēram, jubiela standarts, ISO standarts, eh, tagad mums ir ISO 2002, eh, nu, finanšu sektoru standarta. Mēs arī zinām, ka tiek īstenos darbs, lai šos standartus savietot, taču vēl arī darbs turpinās, un es varētu sacīt, ka komisija, parlaments un visi, no kā vien tas ir atkarīgs, viņiem visiem būtu jāstrādā pie tā, lai nodrošinātu konverģenci, nosakot vienu vispārīgu standartu. Tagad runājot, <clears throat> mēs runājam par juridiskiem prasībām, tagad ir runa par. Uh, arhivēšanu, pamatojoties uz mūsu īstenāto pētījumu, ko veicam 2008. gadā nodokļu ģenerāla direktorātam. Tur bija ievies princips eh, papīra un elektronisko rēķinu vienādai attieksmei. Tika secināts, ka tehnoloģiskajās prasības tika svītrots. Tas nozīmē to, ka tagad nodokļu maksātājiem pašiem ir jāizvēlas, un tas attiec arī uzņēmumiem, kā viņi nodrošina šos rēķinus. Tātad uzņēmēji paši var kontrolēt savu uzņēmumu procesu un izmantot visas iespējas, ko sniedz investēšana e, rēķinu izvedē. Tad gribēju uzsvērt, ka 2010. gadā šis process sākās publicējot direktīvu, taču tai vēl ar vienu jātiek transponētā nacionālajās tiesību aktos. Tāpēc es gribētu lūgt komisiju vai parlamentu nodrošināt to, ka dalību valstis nacionālie tiesība akti pilnīgi pareizi ietūko šo direktīvu nav nebūtu nekāda papildu prasība, bet visi noteikti vienāda attieksme. Un manā skatījumā ļoti svarīgi ir tas, ka valdības kalpotu par paraugu šī procesa īstenošanā. Te es uzskatu, ka valdību loma ir milzīga. Es pats esmu pies, iesaistīts e-prior projektā To īstenoja komisijas informācijas ģenerāla direktorāts, informātikas ģenerāla direktorāts. E-prior struktūra ļauj piegādātājiem nosūtīt elektroniskus rēķinus komisijai pilnīgi in integrētā veidā. Pastāvīgi, um, paralēli pastāv līdz tekstam PEPL projekts, visai Eiropas um, publiskā iepirkuma um, sistēma tiešsaistē. Un te ir paredzēta struktūra, ir izstrādāta struktūra, kas ir ļoti labs savietojamības paraugs galvenajiem rēķinu izveids projektiem Eiropē. Kā jau es sacīju, šis risinājums ir tiešsaistes aplikācija, kuru integrētā veidā var nosūtīt rēķinus, eh, taču šo risinājumu var izmantot arī mazie vidējie uzņēmumi. Te ir arī īpaši portāls, eh, kurā var pieregistrēties nelielas uzņēmums, un tālākais izmantojums ļoti vienkārši. Runājot par eh, paplašināšanu, 30 piegādātāji pārsvarā ir iesaistījušies e-prior sistēmā, taču mēs esam konstatējuši, ka šis process ir lēns, tāpēc ir izņā, pieņemts lēmums izmantot mm, tādu, tādu noteikumus, kas ļauj komisijai pieprasīt, lai rēķini tik nosūtīti elektroniski tātad. Tagad tas ir pienākums pakalpojumu sniedzēji, ja piegādātāji tagad uh, ir atbildīgi par elektronisku rēķinu nosūtīšanu. Tāds ir viņu, mm, tas viņiem ir obligāti jādara. Tad, kad uh, sadarbojas uh, privātais un valsts sektors, tad arī te abas puses ir vienādā. Un visbeidzot, jūs redzat, uh, ka DGIT un DG Employment nodarbinātības ģenerāla direktorāts un informācijas tehnoloģija direktorāts šajā jomā strādā. Es gribētu ierosināt, lai parlaments vai komisija pieņem lēmumu, lai komisijai prior izmantošana būtu obligāta, lai visas aģentūras, visas iestādes arī kalpotu par paraugu e uh, valsts iepirkumu sistēmas izmantošanā. Nu, tas būtu paraugs visiem pārējiem. Vēl es gribētu pieminēt noteikumā, ka es esmu arī Beļģijas e-reķinu fóruma biedrs, un es gribētu minēt, ka Beļģijas fórums raugās ar cerībām Eiropas virzienā, un mēs celam, ceram, ka pēc iespējas plašāk varēs izmantot šo jauno sistēmu, pēc iespējas vairāk mēs varēsim mācīties no Eiropas Savienības sistēmas, tāpēc svarīgi, lai Eiropas komisija, parlaments padomi būtu par paraugu šajā jomā. Paldies! Paldies par šiem precīzo informāciju un gribētu uz vārdu vispirms jautājumu uzdošanai Cukalas kungam lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Kaut arī es uzskatu, ka abi runātāji, kuriem es pateicos, jau ir izteikušies par jautājumiem, uz kuriem grib uzdot, eh, par jautājumiem, kuriem grib pievērsties. Es tomēr uzdošu savus jautājumus. Konkrēti atbild lūdzu. Pa kur ceļu būtu jādodas, lai elektroniskos rēķinus varētu izmantot pēc iespējas plašāk, plašāk Eiropas Savienībā, jo īpaši pārobežu e tirzniecībā un otkārt Kāds ir komisijas darba grafiks un kāda ir loma kopīgajiem tehniskajiem standartiem spēlējam šai ziņā? Paldies. Kolēģi Hercogas kundze. Frau Tikau, čuļu. Es atvainojos Tikau kundze. Es kļūdījos, atvainojos. Paldies, priekšsēdētāji. Kelī kungs man šķiet arī grib izteikties. Es varu sniegt uh, atbildi, cik tā man zināms, 2009. gadā Eiropas komisija ir mandāts Eiropas standartizācijas iestādēs vienota e-rēķina standarta rašanai izstrādē. Es atceros, kad mums bija uh, komisāra Tajāni uzklausīšana. Tad es uzdevu jautājumu par e-rēķinu veicināšanas institīvu, un mēs ar lielu interesi gaidām rīcības plānu, kas pātrinātu elektronisko rēķinu ieviešanu. Pirmais solis būtu nodrošināt, ka visas valsts iepirkuma sistēmas izmanto elektronisko rēķinu konferencē Mančesterā tika noteikts, ka līdz 2015. gadam 50% no visa valsts iepirkuma Eiropā būtu jātiek īstenotiem ar e-rēķinu palīdzību. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai publiskā iepirkuma sistēma izmantotu elektroniskos rēķinus. Šādā veidā valdības kalpotu par paraugu un uzņēmumi būtu interesēti izmantot elektroniskos rēķinus. Tādā veidā tad valdītu labāka sadarbības gaisotne ar publiskā iepirkuma tirgu. Mēs esam lasījuši komisijas pētījums, kas liecina par to, ka katram elektroniskam rēķinam tiek ietaupīti 6 eiro. ņemot vērā to, ka ir mazāk, mazāks vīdes piesārņojums, mazāk tiek izmantots papīrs un uh, ir ietaupījums arī pārbaudas iestādēm, ir mazāk kļūda. Un visi šie labumi novad pie tā, ka tiek ietaupīti 6 eiro uz katru elektronisko rēķinu. Tātad ir skaidri pierādījumi to tam, ka elektronisko rēķinu izmantošana neapšaubām ir tā vērta, un valdība varas iestādes varētu būt par pāraugu sasaistot elektroniskos rēķinus ar publiskā iepirkuma sistēmu. Paldies! Pielīgums lūdzu. Yeah, you, Paldies, priekšsēdētāji. Es varbūt tikai gribētu, lai jūs sīkāk pastāstāt, pastātiet par šiem 3 miljārdiem vai, vai 243 miljārdiem eiro. Es nesapratu, par kur datumu te ir runa, vai tas attiec uz valdībām vai, vai uz uh, uzņēmējiem, vai dažās valstīs situācija ir labākā citās. Tad kāda ir reālā situācija? Un visbeidzot, jūs pieminējāt ka līdz 2015. gadam būs 50% elektronisko rēķinu apjoms. Un kā ir ar 2020. gadu mērķiem? Paldies. Paldies, došu abiem vārdiem vispirms eh, Katrina kungam. La, la première question est probablement la, la, la... Pirmais jautājums iespējams ir visgrūtāk atbildams, jo, diemžēl, Mūsu rīcībā nav pilnīgi pārliecinošu datu diagnostikas, kurai piekristu visi, kā labākā veidā nodrošināt elektronisko rēķinu izplatīšanos. Ja mums būtu šāda zināšanas, tad nav nekā šau par to, ka mūsu paziņojumā mēs jau būtu norādījuši uz šo ceļu. Tātad mūsu pašreizējā pieeja ir tāda, ka daži šķēršļi tika identificēti un pat, la, un pat labam mēs pamazām mēģinam šo šķēršļu novērst. Taču, protams, sagaidāms, ka kamēr vien pastāvēs šie bloki, tad elektronisko rēķinu izveidi nebūs visaptveroša izvēršot diskusijas nacionālos vai Eiropas fórumos, mēs varam mēģināt ar vien labāk identificēt šos bloķējušos faktorus un tos pamazām novērst. Tad, kad tas būs izdarīts, es domāju, ļoti ātri būs tāda kā elektronisko rēķinu izstrādes uh, milzīga virzība uz priekšu, tāds kā eksplozija. Tātad mums ir kāds ieskats, taču mums nav pilnīgi skaidra uh, skatījuma, kā tas būs līdz 2015. gadam. Mūsu līdzinē tikai šie četri pīlāri runājot par vienotajiem standartiem, ja vienoto standartu. Es domāju, ka skaidrības labāk būtu jānošķir semantiskā joma no tehnoloģiskās jomas. Ceturtajā pīlārā mēs esam identificējuši pīlāru, kas ir semantisks modelis. Šajā modelī mēs paskaidrojam, kādi dati, kādiem datiem jābūt iekļautiem elektroniskajā datā, elekt, elektroniskajos rēķinos, tur runa par eh, skaidru arī secību, kāda būtu, lai būtu viegli identificēt šos uh, datus, tam, piemēram, adrese, nosaukums un tā tālāk. tad um, Eiropas iestādes varētu darboties kopā ar UNCFAC. Diemžēl te arī pastāv problēmas. Tagad tika izveidota organizācija, un tagad pastāv centieni atrisināt šo te semantisko problēmu elektroniskajiem rēķiniem. Es ceru katrā ziņā, ka mums izdosies uh, panākt šo vienoto modeli semantikas ziņā. Un runājot par standartiem, es domāju, mums nevajadzētu aizrauties ar sapņošanu, nekad vienot sistēma visiem nebūs, taču nevajag sarežģīt lietas. Tad, kad viss būs digitalizēts, tad varēs izveidot tādu interfeisu sistēmu, kas nodrošinās pilnīgu savietojamību dažādos standartu vidū. Tagad runājot par valsts iepirkumiem. Arī es personīgi šai ziņā varētu sacīt, ka valsts iepirkumi ir veids, kā pilnīgi izvērst revolūciju uzņēmēju uh, vidū. Vienai no četrām darba grupām ir uzdevums identificēt labākās prakses paraugus, kas pastāv zināmās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tas attiec uz, piemēram, lēmumiem, kas tika pieņemti uh, Uh, attiecībā uz kontaktiem starp valsts iestādēm uzņēmiem, jo īpaši saistībā ar valsts iepirkumu. Tad es domāju, turpmākajos gados mēs strādāsim ar fórumu dalību, dalībniekiem, ar priekšsēdātājiem, kas ar, tika noteikti Eiropas fórumā. Un tad, <clears throat> ja tā kā mēs esam pārliecināti par to, ka valsts iepirkums var būt fundamentāli svarīgs faktors mm, jā, elektronisko rēķinu sagatavošanai. Pat laban mūsu nodoms ir nepieprasīt to kā obligātu prasību publisko iepirkumu saistībā, taču mēs pieņemsim lēmumu, kas būs atkarīgs no fóruma rekomendācijām. Runājot par pētījumu es pateicos par šo jautājumu, jo mēs skaidri redzam, kādas ir grūtības. Ja, ja jums ir būt pilnīgi mm, racionāla pieeja, tad skaidrs, ka varētu sacīt, ka visiem uzņēmējiem būtu jāizšķirs par elektronisko rēķinu. Kāpēc viņi to nedara? Tāpēc, ka pastāv vesela virkne nezināmo. Ir tāda kā kultūrā, kultūras rakstura pro, problēma, ka ar vienu ir pretestība pret visu jauno. Uh, viena lieta ir novērst šķēršļus, bet no otras puses mums vajadzētu pierādīt, ka tas tiešām ir tā vērts. Es tiešām ceru, ka fórumi varēs pierādīt uzņēmējiem ar pilnīgi uzskatāmiem, pārliecinošiem elementiem, ka e-rēķini ir pilnīgi iespējami, katrā ziņā tie ir tā vērti, tur var daudz ietaupīt. Tā tad. Uh, šī kultūra, tas ir viens no tiem bremzējošiem aspektiem. Paldies, tagad dod vārdu nākošajam runātājiem, Breine kundzem, kungam. Es gribētu papildināt, ja mēs runājam 6 eiro vai 13 eiro uz elektronisko rēķinu šāds ietaupījums, tas viss atkarīgs ir no, ko mēs īsti pētām, vai mēs skatāmies uz visu procesu vai tikai procesu daļu Taču tikai tad, ja viens no piegādātājiem no visiem desmit nosūta jums rēķina elektronis, tad īpaši lielu iegumu jūs no tā nevar dabūt. Tad katrā ziņā tehnoloģiskie risinājumi jau ir un tiesība akti pieļauj to izmantošanu, tur ir daži šķēršļi, taču reāli ir iespēja to izmantot, tāpēc no man viedokļa pastāv zināms trūkums. Uh, apjomos, jā, ir tikai viens piegādātājs no desmit, kas man piesūta rēķina elektrons, kāpēc man vajadzētu nodarboties ar paralēlu sistēmu, ar paralēlām sistēmām. Un te es arī redzu, ka valdībā ir ļoti liela nozīme, jo tā varētu kalpot par paraugu. Jo jūs redzat, uh, Eiropā ir daudz piegādātāju, 45 līdz 60 piegādātāji sadarbojas ar Mm, publiskajiem, ar valsts iestādēm publisko iepar, iepirkumu jomā, un tātad, ja šeit tiktu īstenot elektronisko rēķinu, tad tas būtu tāds kā atspērien punkts. Tad pastāv standārta aplikācijas, vai, vai tas būtu UNCFACT vai, vai citas. Jā, valdības iestādes būtu vadītājs vadošā šo te aplikācija izmantojumā, tās arī kalpot par paraugu, kā izpildīt šo juridisko pras, šīs juridiskās prasības, tad uh, daudzas pozitīvas lietas varētu virzīties priekš, tas attiektos uz apjomu palielināšanos, uz vienotu standartu izstrādi un uz labākās prakses uh, paraugiem, tātad kā īstenot prasību izpildi. Man šķiet, ka vienkārši valdībām te jābūt vadošajā pozīcijā. Paldies! Ganz herzlichen Dank! Paldies! Es atvainojos, ka tā drusku dzēnu uz priekšu mums, bet mums eh, ļoti tāds saspringts laika grafiks. Paldies par sniegto informāciju un eh, par eh, precīzo izklāstu. Un tad mēs sāksim nākamo paneli. Sirsnieks, paldies! Wir fahren fort und begrüßen. Mēs turpināsim un apsveicam Adriāni Feti no Eiropas komitejas eh, savietojumam sistēmām, un es gribētu bez kāda iepriekšējiem ievadu vārdiem, gribētu viņai kā pirmie dot vārdu lūdzu. Tagad jūs varat sākt savu uzstāšanos. Thank you very, very much. Paldies. Esmu Adriāni Ferti. Es esmu viņas kunga vietā ieradusies šeit. Viņš, diemžēl, nevarēja ierasties. Viņa vietā esmu es. Es gribētu sākt ar to, ka teikšu paldies tikā kundzei, paldies, ka organizējāt šo mini uzklausīšanu. Sākšu ar sekojušo pēdējo dažu gadu laikā visas dalībvalsts valstis ir sākušas plašāk izmantot e-pārvaldības pakalpojumus ne tikai e, veicinot šo, šīs lietas savās valstīs, bet arī pārobežu kontekstā. Lai Eiropas publiskā administrācija varētu nodrošināt pārobežu pakalpojumus, ir nepieciešams nodrošināt šo interoperabilitāti. Tas ir vajadzīgs gan sociālajam, gan ekonomiskam uh, potenciālam, lai varētu maksimizēt informācijas tehnoloģiju devumu. devumu. Pagājušajā jūnijā komisija nākusi klajā ar institīvu un arī parlamentam līdz ar to ir iespēja uh, sniegt savu ieguldījumu e-pārvaldības jomā. Būs attiecīga regula, kur būs arī veicināt starp, starpsavienojumu standartu īstenošanu publiskās administrācijas jomā. Ir nepieciešams nodrošināt ātru reformas priekšlikumu pieņemšanu, lai nodrošinātu ātrāku sadarbspēju, pamatoties uz kopējiem standartiem. Savā prezentācijā runāšu par trim jomām kas izriet no mūsu diskusiju konteksta. Vispirms, starpsavien, sadarbspējas svarīgums. Otrkārt, ir nepieciešamība runāt par standartiem, lai palielinātu pārdevēju iespēju izvēlēties, lai palīdzētu arī konstatēt attiecīgos pārdevējs, neierobežojot kon konkurenci. Un treškārt par standartu potenciālu. Tikai pašiem svarīgākajiem standartiem, kas ir būtiski, būt, tie, tādi būtu jāizmanto iepirkumā. Un mēs strādājam saskaņā ar trim standartizācijas institūtu norādēm. Ir ļoti daudz politikas un dažādu instrumentu par um, sadarbspēju. Uh, ar mērķi veicināt šo savstarpējo savietojamību. Un vien, pirms viena gada komisija pieņēma dokumentu par uh, savietojamību e-pakalpojumu jomā. Uh, tad vēl bija 16. decembrī 2010. gadā kāds komisijas paziņojums par uh, sadarbspēju, par to, ka vajadzētu sadarbspēju nodrošināt pārobežu kontekstā, lai būtu atvērtības principi ievēroti. uz sadarbspējai ir arī centrāla loma digitālā darba kārtība Eiropai, kas tika pieņemta māja mēnesī 2010. gadā. Tas ir daļa no iniciatīvas stratēģija līdz Eiropa 2020. Digi, digitālā stratēģija var darboties tikai tad, ja tiek nodrošināta attiecīga sadarbspēja. Eiropas Savienība ir izstrādājusi dažādas politikas jau 80. un 90. gados sadarbības nodrošināšanas jomā. Un par šos, šos jautājumu tika runāts, kad mēs izstrādājām programmu nodrošinājuma direktīvu. Sadarbspēja ir bijusi arī Microsoft lietas centrā 2007. gadā, kur iesaistīta arī Vācija. Tur no Microsoft tika pieprasīta informācija par sadarbspēju. Tas atkal mums liek domāt par to, ka konkurences iestādēm ir ļoti svarīga loma un vajadzētu cīnīties pret monopolu ļaunprātīgu stāvokļu izmantošanu. Tālāk aicinām standartizācijas dokumentu atsaukt atmiņā, ar ko klajā nākusi komisija jūnija mēnesī. Šeit arī ir mērķis mazināt izmaksas iepirkuma jomā, veicinot sadarbspēju. Un tagad nedaudz dziļāk parunāsim par šo jautājumu, lai mēs labāk saprastu, kas tas ir. Uh, Tātad spēja brīvi savienot informācijas sistēmas, izmantojot informāciju tehnoloģijas, ir neatņemams instruments publisko administrāciju rokās. Tas nodrošina arī labu darbu uzņēmumiem un pakalpojumu sniegšanu pilsoņiem. Tāpēc ir jādomā par tehnoloģijām, par savietojumām tehnoloģiskām sistēmām. Sadarbspēja nozīmē, ka kompjuter programmas gūst iespēju sadarboties ar citām datorprogrammām, un abas šīs programmas izmanto vienādu informāciju. Šo sadarbību varētu nodrošināt tikai tad, ja ir kaut kādi kopīgi standarti un noteikti komunikācijas noteikumi. Daži standarti ir brīvāki, citi ir stingrāki. Tas nozīmē, ka mēs nevienmēr panākam pašu augstāko sadarbspējas līmeni. Un mēs redzam, kā ietekmē uzņēmumu darbību dažādi standartizācijas um, modeļi ja būs atvērti standarti, tad jebkurš pārdevējs varēs strādāt bez šķēršļiem. Uh, un patērētāji varēs izvēlēties tādu produktu, kas vislabāk atbilst patērētāju gaidām, nezaudējot kontroli pār datiem. Mūsu pasaulē eksistē daudz ierobežojumi, kas ietekmē gan pārdevēju, gan pircēju rīcību. Teiksim, tādi šķēršļi kā piekļuves trūkums standartizācijas procesam ir uh, arī informācijas trūkums citādā ziņā. Un mēs zinām, ka mūsu pasaulē notiek nepārtrauktas inovācijas, ka mums jāraizējas par patērētāju izvēli. Mūsu pieredze rāda, ka īpašuma tiesības vai stingri noteikumi ļoti bieži ietekmē patērētāju izvēles iespējas. Tad mēs gribam pasvītrot, ka pilsoņiem ir jādod iespēja brīvi komunicēt ar publiskām administrācijām. Nevajadzētu ierobežot patērētājs, liekot tiem izmantot tikai viena ražotāja tehnoloģijas. Otrkārt, iedzīvotājiem nevajadzētu likt pirkt tikai vienu vienīgu programmu, lai ar to gūtu piekļuvi valsts pakalpojumiem. Ar to mēs, var, to mēs varētu nokārtot caur uh, publiskā iepirkuma likumdošanu. Uh, Eiropas Savienībā darbojas vienādas attieksmes principi. Tās attiecas arī uz iepirkuma procesiem. Saskaņā ar likumu dalību valstīm ir jānorošina atsauc uz starptautiskiem standartiem, organizējot iepirkums. E, Tehniskā specifikāciju uzdevumā ir jānodrošina vienāda piekļuvi visiem piedalīties konkursā, visiem pieteikumu pie, uh, eh, iesniedzējiem. Līgums liedzējas iestādes nedrīkst rakstīt tehniskās specifikācijas tādā veidā, ka uh, piedāvātie produkti tiek kaut kādā veidā ierobežoti. Publiskais iepirkums attiecīgā likumdošana liek dalībvalstīm veikt visus pasākumus, lai izmantotu visus šos standarts, kas ir atzīti Eiropas Savienības likumdošanā, un par tiem ir jādod atsauce arī iepirkuma dokumentācija, tīpaši specifi tehnisko specifikāciju dokumentā. Uh, Saskaņā ar iepirkuma noteikumiem līgumslēdzēju iestādēm pirmām kārtām ir jādod vienāda iespēja piedalīties visiem pieteicējiem, visiem ražotājiem. Nedrīkstētu rakstīt tehniskās specifikācijas atkal tādā veidā, ka būtu mākslīgi radīt kaut kādu šķēršļi, attiecīgi izslēdzot no konkursa kaut kādus dalībniekus. Tas viss izriet arī no, no līguma Eiropas Savienības līgumos ir vienmēr runāts par vienlīdzīgu attieksmi, par nediskrimināciju. Tas ir jātiecina pilnīgi uz jebkuru iepirkuma procesu. The... Likumdošanas procesi un arī reformas, pie kuriem strādāja pagājušajā jūnijā komisija, un kas ir nonākuši līdz parlamentam, ir ar mērķi uzlabot procesu, publiskām iestādēm ir jāizmanto labāk būtiskie standarti tieši veicot iepirkumu. Iepirkumu birojiem ir jāizvēlas tie standarti, kas atbilst visu piegādātāju interesēm. Līdz ar to galvenais ir veicināt konkurenci. Vēl e, ICT standartiem noteiktā jomā ir jāatbilst kritērijiem, ir jāievēro caurskatamība, jāievēro arī noteikts prasības attiecībā uz uzturēšanu, visiem šiem noteikumiem ir jābūt būtiskiem, jānodrošina stabilitāte, un arī ir jāļauj izmantot starptautiskos standartus, ko izstrādājuši ārzemi konsorcija arī. Tos būtu jāļauj pieminēt iepirkuma dokumentācija. Runājot par atvērtiem standartiem, kā tie palīdz nodrošināt vienādus spēles noteikums, ir ļoti svarīgi izdarīt atsauci uz atvērtiem standartiem. Ir jānodrošina arī sadarbspēja un komisija par to ir rakstījusi savā priekšlikumā no 2011. gada jūnija. Viss šīs lietas tiek plaši apspriestas starptautiskos fórumos, tiek salīdzināti standarti, kas nāk no starptautiskām institūcijām un nacionālajām eh, institūcijām. Turklāt, runājot no autortiesību perspektīvas, intelektuālās īpašuma tiesības to īstenošana ir ārkārtīgi svarīga. Spīd. Tiek aizrādīts runātāji, ka viņa lasa pārāk ātri. Labi, turpina runātāji. Tātad, runājot no intelektuālā īpašuma tiesību perspektīvas, ir svarīgi atzīmēt, ka e, tiesību noteikumi būtu jāizdara uz tiem atsauci iepirkuma dokumentācijām jānodrošina visu licenšu noteikumu ievērošana. Tad šai ziņā darbojas horizontālās vadlīnijas, kas nesen ir pieņemts. Tas nozīmē, ka ir attiecīgās normas jāievēro arī pret tām licencēm, uz kurām neatiec autora atlīdzības likumdošana. Dalībvalstīm jāievēro visi šie principi, un tas e, palīdzēs nonākt pie labākas sadarbspējas publisko pakalpojumu jomā. Jāpasvītro, ka dalībvalstīm ir jāievēro atvērtības principi, kas ir Eiropas sadarbspējas ietvara. It īpaši tas attiecas uz ICT produktu iepirkumu un publiskām iestādēm jānodrošina pareizi atsauci uz standartiem tad ir jāievēro attiecīgie noteikumi attiecībā uz atsaukču izdarīšanu iepirkuma dokumentācijā. Un visbeidzot, visi iepriekš minētie nosacījumi ir jāņem vērā arī Eiropas parlamentā, ir tīpaši tad, kad tiek diskutēts par ICT standartizāciju. Un tas ir jādara not noteikti, lai tālāk virzītu sadarbspēju publisko pakalpojumu jomā, lai veicinātu konkurenci. Un tāpēc ir jāpārskata priekšlikums par standartizācijas paketi, un tam ir jākļūst par Eiropas likumu. Sirsnīgi pateicos par šo informāciju. Tas mums sniedz papildus informāciju, vai ir vēl kāds, kas vēlas uzdot jautājumus. Cukalas kungs. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Divīs jautājumi no manas puses. Pirmkārt, kā Eiropas Savienība var nodrošināt to, kā publisko pasākumu standartizācijas centieni nāk par labu, nevis mazina inovācijas iespējas digitālajos valsts pasākumus. Otkārt, kāds ir minimālais standārta līmenis, uz kur mums būtu jāvirzās, kas mums būtu jāmēģina īstenot, lai nodrošinātu Eiropu, pa visu Eiropu plašus publiskos <clears throat> pakalpojumus. Nu, kā var nodrošināt, ka Eiropa nav pārāk specifiski savās prasībās? Paldies! Danke sehr. Cišnieks, paldies. Fertie kundze, varbūt jūs varat to atbildēt. Yes, of course. Um... Jā, protams. Pirmkārt, es uzskatu, hmm, tā es arī stācīju savā runā, uh, ka ir būtiski svarīgi nodrošināt pēc iespējas lielāku interoperabilitāti vai savietojamību. Tā ir būtiski svarīga, lai veicinātu novatorismu Eiropas Savienībā. Viens no iemesliem, kāpēc esam šeit, ir tāds, ka Eiropas Savienība ir cietusi no savietojamības trūkuma. Tas arī ir bijis pār inovācijas šķērsli lielā mērā pēdējo pāris dekāšu laikā. Tā, tā būtu atbilde uz pirmo jautājumu. Otrakārt, atbildot uz jautājumu par minimālo standārtu līmeni un kā izvairīties no kā tā, lai Eiropas Savienība nebūtu pārāk specifiski savās prasībās, mēģināšu atbildēt pamatoties uz savu juridisko pieredzi, nevis tehnisko, tehniskajām zināšanām. Priekšlikumi tādi, kādi tika pieņemti Eiropas komisijā šī gada jūnijā, sniedz pietiekoši detalizētas specifikācijas, taču arī pietiekoši vispārīgas, lai tādā veidā sniegtu vispārēju standartu pieņemšanas uh, ietveru, lai izvairītos no pārāk smalkas specifikācijas. Nezinu, vai tas uh, atbilst jautājumu, es skatos sniegt vēl papildu informāciju. Paldies! Labi, tad ciesnieks, paldies, un jūs piekritīsiet tad došu vārdu kolēģē tikā kundzē, lai viņi vēl izdarītu kopsavilkošu vērtējumu. Mēs, mums jau teica, ka nākamais runātājs iespējams nevarēs šeit laicīgi ierasties. Tādēļ es gribētu dot tikā kundzē vēlreiz eh, dot vārdu, lai sniegt iespēju veikt apkopojumu. Domnule președinte, vreau să mulțumesc eh, atât colegilor. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu pateikties eh, visiem mūsu kolēģiem kur izrādīja interesi šajās debatēs. Un gribu pateikties arī ekspertiem, kas um, nāca klajā ar saviem ieskatiem un savām rekomendācijām attiecībā uz to, kas eh, tika izdarīts un kas būtu jādara dalību valstīs un Eiropas Savienības iestādēs un dažādos uzņēmumos. Taču pamat vēstījums ir tāds, ka mums visiem jādarbojas, jāstrādā kopā, ja vēlamies nodrošināt digitālu iekšējo tirgu. Jā, mums ne, nepieciešama savu veidu datu standartizācija. Tas ir svarīgi elektroniskajiem rēķiniem. Tas būs elements, kas ideālā gadījumā būtu svarīgs visiem uzņēmumiem, visā, visiem pakalpojumiem. Ideālā variantā E-rēķini būtu saistīti ne tikai ar valsts iepirkumiem, bet arī ar tirsniecības reģistriem, tas attiektos visiem uzņēmumiem uz to nodokļu apjomu. Šī pieejama ir svarīga horizontālā līmenī, ja grib nodrošināt dažādu e-valdības pakalpojumu savstarpēju savietojamību, jeb interoperabilitāti. Runājot par elektronisko rēķinu pieņemšanu, Man šķiet, ka svarīgs būs progress uh, elektronisko parakstu uh, atzīšanas jomā. Es to saku tāpēc, ka šodien debatas starp, starp uh, autentifikāciju un elektronisko parakstu ir tāds, ka nozīmīga ekspertu daļa uzskata, ka publiskās infrastruktūras sistēmas ir jo īpaši svarīgs, un šī pieeja ir visnotaļ līdzīga pašreizējām paraksta praksēm. Direktīva par elektroniskojiem parakstiem definē šo parakstu, šos parakstus kā elektronisko datu apkopošanu, un tas būtu saistīts loģiskā veidā ar citiem elektroniskajiem datiem, un tad tas kalpotu par elektroniskās identifikācijas metodu. Tas minēs otrā panta, pirmajā punktā. <clears throat> Tā tad mums ir jāsasaita elektroniskā autentifikācija ar elektronisko parakstu, taču vajadzētu novilkt robežšķirtnes starp abām funkcijām. Būtībā jebkurš paraksts būs savu veidu autentifikācijas mehānisms, taču elektroniskā paraksta interesēs direktīvu par elektronisko parakstu varētu atsaukties elektronisko datu autentifikāciju, nevis par eh, juridiskas vai privātpersonas identifikāciju. Es domāju, ka kurš process, kas nodrošina tikai uzņēmumu vai organizācijas autentifikācija nevarētu būt saistīts ar pilnīgu elektronisko pārakstu statusu. Un te ir svarīgi uzsvērt to, ka daudzās valstīs, kas ir pieņēmušas dažādas eh, uzņēmuma autentifikācijas metodas, ir pārējas fāzē. Un nu, nu, tad, kad autentifikācijas metodas tiek uzskatītas par lietotājiem draudzīgākām, tām tomēr ir mazāk, mazāks drošības līmenis. Tāpēc ir jānodrošina tas, ka elektroniskā identitāte un elektroniskais paraksts tiek attiecīgi attainoti nākošajos tiesiskajos ietveros. Es vēl gribētu sacīt dažus vārdus par to, kā nacionāla harmonizācija un funkcija saistībā ar elektronisko pārakstu, elektronisko iesniegumu procesā atšķirs dažādās dalībvalstīs. Ir tikai nedaudz dalībvalsts, kas ir uh, īstenošas uh, vienotu politiku attiecībā uz elektronisko infrastruktūru un elektroniskiem parakstiem. Uh, Dažās valstīs uzmanības lokā ir nacionālā pamatiettvara izveide elektroniskajam parakstam un mazāk pievērš uzmanību uz um, uzmanību saviet, apusē savietojamībai pārobežu kontekstā. Tāpēc es domāju, ka tālāk aplikāciju attīstība, mm, kas ir saistīta ar um, elektroniskā paraksta savietojamība Eiropas Savienība. Tad te galvenais ieteikums būtu certifikācijas iestāžu uh, kopīga organizācija. Te būtu tāda kā viens pieturs or, um, aģentūra uh, šīm atļauju, ja validācijas piešķiršanas iestādēm tas attiektos uz nacionālajiem dalībvalstu iestādēm. Un šādā veidā tiktu nodrošināta elektroniskā paraksta apusējā atzīšana. Vēl es gribētu pieminēt to faktu, ka Eiropas līmenē e-pārvaldības sistēmām jābūt savstarpēji savietojamām attiecībām uz ēdinitāti un e-parakstu, un arī attiecība uz to publiskajām infrastruktūrām. Saskaņā ar komisijas īstenotiem pētījumiem piecās dalībvalstīs, piec dalībvalsts šai ziņā ir vadībā. Tās ir nodrošinājis pilnīgu pieejamību un panākuši visaugstāko e, izstrādi 20 pamata e, pakalpojumu sakarā kurš noteica komisija. Tas attiec uz Austriju, Portugālu, Sloveniju, Maltu un citām valstīm, bet tie ir tikai pieci piemēri, piecas dalībvalsts, kā var pilnīgi savietojami izmantot šos elektroniskos certifikātus. Pastāv pilotu projekti, kurus izvērš komisija, PEPLI projekts, piemēram, Un tas attiec uz pārobežu sistēmu valsts iepirkumiem. Šeit tiek izmantot elektroniskie līdzekļi prite projekts. Un vēl es gribētu pieminēt arī to, ka Eiropas e-valdības pakalpojumu juridiskais ietvarts, te attiec uh, standārts, aplikācijas un to pārvaldību. Šim ietvaram ir jātiek pārskatītam Eiropas līmenī, ja mēs gribam to padarīt par sastapēju savietojumu. Un ja mēs vēlamies nodrošināt elektroniskos pakalpojumus gan nacionāli, gan Eiropas līmenī. Diemžēl jāatzīst, ka daudzās dalību valstīs nav šādas pilnīgi savietojumības. Pat tad, ja mēs paraugāmies uz valsts pakalpojumiem, kas tiek sniegti elektroniski. Es te nemaz nerunāju par pārobežu pakalpojumu, bet, diemžēl, dažās dalībvalstīs šie pakalpojumi nav savietojami. Vēl svarīgi, svarīgi ir drošība e-pakalpojumu jomā. Un te es gribētu sacīt uz to, kas ir Eiropas parlamenta komiteja zinātnisko un tehnoloģisko alternatīvu izvērtējumam. Pēc man pieprasījuma izstrādāja pētījumu par E pārvaldības sistēmu drošību. Es uzskatu, ka ļoti svarīgi um, secināt, kādi ir te rezultāti aicinu visus kolēģus apmeklēt stoja sanāksmes, ja vēlaties. Es jums labprāt eh, sniegšu tālāk informāciju par šī projekta tālāku attīstību, un tas jums ļaus aktīvi iesaistīties uz šī projekta izvēršanas gaitā. Un tā kā mēs runājam par drošību un e-valdības pakalpojumiem, es gribētu sacīt, ka esmu redzējis dažus statistiskus datus par uh, um, uzbrukumiem, elektroniskiem uzbrukumiem. Šādām sistēmām 53,2%, tās ir, tā ir igada statistika, tātad 53,2% ir vidēji smagi uzbrukumi, 14% ir zemi, zem, um, zemes apdraudējums un 2,5% bija augsta. Uh, augsts risks, eh, augsti draudi. Te bija, piemēram, mēģinājums piratizēt eh, administrātoru tiesības, vai arī tie bija reāli uzbrukumi tiešsaistē esošajām aplikācijām. Arī runājot par protokoliem, ir statistikas dati par uzbrukumiem, piemēram, par attiecībā uz UDP protokolu 20%, ICP 44,7% un ECT, ja bija KT, ir 14,89%. Ja mēs vēlamies nodrošināt sistēmas, kas ir reāli savietojams, kas būtu izmantojams e-pārvaldības jomā, lai nodrošinātu digitāli vienoto tirgu, uh, mums ir nepieciešams attiecīgi augsts drošības līmenis gan attiecībā uz kopienas pakalpojumu, gan arī attiecībā uz aplikācijām, kas nepieciešams, lai nodrošinātu savietojamību. Un nobeigumā es gribētu sacīt, kad runājam par e-valdības sistēmu, attīstība ir ļoti svarīga lietotāja attieksmība Šīm sistēmām jābūt ir vienkārši lietojamām. Standarti šeit ir svarīgi, tie ir būtiski, nozīmīgi, ja mēs vēlamies nodrošināt, lai vienādi dati netiek uh, akumulēti vienādā sistēmā. Par laivu nesen tika pieņemta atklāto datu pakotne. Praktiski šī pakotne grozīs direktīvu par valsts iestāžu uzkrāto datu izmantošanu. Nākotnē mums arī jānodrošina tas, ka pastāv šo datu savietojamība un pieejamība. Un te ir runa par to, kā var piekļūt personīgiem datiem 5, 10, 5, 10 15 gadus vēlāk. Tad visām, visām valsts iestāžu sistēmu. Sistēma jābūt viegli pieejamam, datiem no tam jābūt pieejamiem un to formātam ir jābūt tādam, lai tas būtu savietojums ar tehnoloģiskajiem jauninājumiem nākotnē. Tāda gribu uzsvērt e-parakstu <clears throat> savpusēju, apusēju atzīšanu. Mēs gaidām pakotni šai ziņā nākotnē, nākošgad. Tas attiec uz elektronisko pārakstu direktīvas pārskatīšanu, arī dažs citi tiesību akti, kas attiec uz elektronisko identitāti. Runājot par e-pārakstu, es uzskatu, ka mums ir nepieciešama šī validācijas eh, iestāžu Eiropas federācija. Tikai tas nodrošinās e-parakstā pusēju, vispusēju atzīšanu. Es uzskatu, ka ejamais ceļš vēl ir tāls, taču uzskatu, te pašā laikā mums ir jābūt ambicioziem Eiropas līmenē, mums ir finanšu līdzekļi eh, pilotprojektiem vai citiem projektiem kas ir vērsti uz uh, valsts pakalpojumu interoperabilitāti. Taču te pašā laikā dalībvalstīm ir jānodrošina pietiekoši līdzekļi e-valdības sistēmu izstrādē nacionālā līmenī. Standarti un uh, drošība ir būtiski svarīgi aspekti. Mēs varam virzīties uz to, lai pēc iespējas vairāk tiktu izmantoti šie e-rēķini vai citi valsts pakalpojumi elektroniski. Gribu pateikties visiem ekspertiem, kas šeit bija klāt, un pateikties visiem kolēģiem, kas šodien piedalījies šajā sanāksmē, un es tiešām ceru, ka saņemšu manu kolēģi iesniegtos grozījumus. Paldies! Sirsnīgs paldies, un līdz ar to mēs šo sanāksmi varam pabeigt. Paldies visiem, un pēc piecām minūtēm sāksim ar koordinātoru stenāsim. Vai piekrītat? Jā, paldies!